Right, good morning, uh, ladies and gentlemen. Sorry for us. Labrīt visiem, sarkārtīgi atvainojos, ka mēs nedaudz aizkavējos. Aizkavējamies ar sākumu, bet mūsu darba kārtībā ir ārkārtīgi svarīgs punkts par Ukrainu. Man varbūt nāksies pārtraukt darba, darbu, lai mazliet vairāk cilvēku ierastīties, ierasties un tam līdzīgi. Mēs cerējām, ka tas varētu būt apmēram 10.30 šeit. Vai visi piekrīt? Uh, Lieliski. So, been... Un tātad protokols jums ir izplatīts. Ja nav nekādi komentāri līdz šīs sanāksmes beigām, tad mēs tos uzskatīsim par apstiprinātiem. Pārējiem tālāk pie trešā darba kārtības punkta priekšādātāja paziņojam. Lūdzu, esiet informēti, ka šī sanāksme tiek translēta tiešraidē. Esam turklāt izplatīšu visu veidu dokumentus un visi, do, visi kas interesēti šodien izskatāmo punktu, izskatāmos punktos, var saņemt dokumentus pie sekretaritāta, vēl pie darba kārtības varētu pievienot TTIP nolīguma diskusijas 11. martā komisija ierosinājusi noturēt vienpusēju pagaidu. Mm, um, komerciālu preferenču sistēmu nodrošināt Ukrainai to šo priekšlikumu atbalstījusi padomu 6. marta sanāksme. Šīs preferences atspoguļos ES apņemšanos um, tirniecības jomā, pielīdzēm saistības tā, kā m, mm, esam vienojušies DCIFT nolīgumā. Lai likumdošanas process varētu noslēgties līdz šī sasaukuma beigām, šis jautājums ir iekļauts mūsu šodienas darba kārtībā kā jau teicu pašā sākumā. 5. martā komisija pieņēma regulas priekšlikumu kā daļu no lielākas pakotnes, lai apturētu to, ka, lai, ka peļņa no ka peļņa no uh, Ehm, raktu materiālu iegūšanas tiek izmantot bruņotos konfliktos. Nezinu, kā tas ir iespējams, varbūt nu, diezgan bīstam, varbūt mēs procesā vienkārši nu, trāpīsim zem kādas lodes, bet, nu, lai kāds arī nebūtu, te tā tad tiek runāts par certifikācijas schēmām, ehm, importētājiem, kas importē šos ehm, materiālus un atbildīgi izturēšanos kopumā. Tādējādi uzņēmumiem būs vieglāk izsakot līdzi, piemēram, titāna ieguvēja, zelta ieguvēja un tā tālāk, tā lai šie cēlmetāli un cita veida materiāli tik, būtu iegūti atbildīgi un tā tālāk. Koordinātori par to šorīt arī spriedīs savā sanāksmē. Vietnama. Es sarunas par visaptvarošu pirmstirniecības nolīgumu turpinājās šonadēļ Hanojā. Tas ir lūk jau septītais rauns, un komisija domā, ka tā varēs drīz vien noslēgt šīs sarunas. Un cerams, ka 14. oktobrī šogad varēs to parakstīt. Nu, lūk, bet, nu, tas būs jaunā parlamenta ziņā to apstiprināt. Ceturtais darba kārtības punkts. Grozījuma regulā, ar ko izveido kopienas režīmu divējādu lietojumu preču, eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolē. Tas ir Kristofer Fjellner ziņojums. Tātad, lūk, pievērsīsimies šai regulē. Vinklerkungs izteiksies viņa vietā. Paldies! Paldies, ka ļāvāt man izteikties eh, Fjellner kunga vietā. Protams, ka es ļoti uzmanīgi iepazinos ar viņu piezīmēm. Var jums pastāstīt, kolēģi, ka lūk, pēc divu gadu darba pie divēja. Uh, lietojumu precēm. Beidzot esam nonākuši pie noslēguma. Eiropas Savienības strateģiskā eksporta kontrolas sistēma ir ļoti novecojusi un šobrīd atspoguļo 2010. gada lēmumus startautiskajā kontrolas režīmā. Tā rezultātā vajadzētu regulu diferenciēt, jo šobrīd ir ļoti smags sloks uzņēmumiem un tas apdraudē es ticamību, uzticamību arī to valstu acīs, kas ES saraksts izmanto savu importu kontrolēju. Nu, beidzot, esam atkal iesaistījušies procesā, esam atrisinājuši neatrisinātos jautājumus, esam, lūk, īstenojuši pilnvaras. Un ir panākts kompromiss pie, par agrīne, agrīnu vienošanos pirmajā lapusē, tas, lūk, ir trade omnibus pakotne. Tajā ņem vērā divi komisijas paziņojumi, kur skaidri un gaiši paustas parlamentu ja ņemts vērā parlamenta eh, domas, piemēram, par kiberdrošību, eksportu kontroli, uzlabotu mm, mehānismu eh, inspekcijām attiecībā uz šādu veidu divējādām precēm, divējādu lietojumu precēm. Balsojumu sarakstos tas būs rīt Inta komitejā šeit, un nākamajā plenārsēdē par to tiks balsots plenārsēdē. Nu, Kristofers saka, paldies visiem, kas piedalījās darbā. Paldies jums par klausīšanos. Yeah. Thank you, Jules Burnt. I understand you. Paldies. Nu, tālāk arī jūs aizstājat kādu, vai ne tā? Paldies, es aizstāvu, aizstāju Jorgu Laifrīdu, mūsu ēnu referentu, tādēļ es šobrīd izteikšos viņa vietā. Jā, var tikai uzsvērt to, ko mēs jau dzirdējām. Mēs vēlēmies gūt panākumus un vēlējamies šo priekšlikumu uh, saskaņot ar omnibus likumdošanu. Kāda problēmu rada šie grozījumi? Tātad, pateicoties grozījumiem, mēs vēlējāmies precizēt tekstu. Un, protams, ir jāievieš kontrols mehānismi. Orte zu kontrollieren, sodass sie eben nicht genutzt werden können. Ir jākontrolē eksporti, nedrīkst pieļaut cilvēktiesību pārkāpums un masu uzraudzību. ir kopīga padomes un komisijas nostāja un te ir runāts arī par informācijas tehnoloģiju uzraudzību. Komisija sagatavos paziņojumu, ir viena dalība valsts, kas izstrādā uh, uzraudzības mehānismus, un citām valstīm arī tie ir jāpārņem. Komisija noteikti sāks pārstrādāt šo likumdošanu, un īstenībā pašreizējais teksts vairs neatbilst reālajai situācijai, līdz ar to šī tik formālā, sākotnēji formālā likumdošana ir krietni uzlabota, un kopīgais padomes un komisijas paziņojums tiks publicēts oficiālajā vēstnesī. Līdz ar to cilvēki, kurus tas viss interesē, varēs iepazīties ar šo jautājumu un varēs arī sazināties ar komisiju un padomu teikt, lūk, jūs solījāt to un to, nu tad lūdzu turiet doto vārdu. Domāju, ka esam guvuši patiešām panākums. Paldies! Uh, thank you, Bert. Paldies. Varbūt šī izlūkošana varētu būt tikus izmantot, lai vienu lidmašīnai pasakot līdz, ne, ļoti dīvaini, ka mēs nevaram atrast vienu lidmašīnu šo mūsdienās ar visiem šiem īpašiem satelītiem un uzraudzību un nezinu, ko, kas ir mūsu rīcībā tiešām dīvaini. Nē, nu kā? Tālāk došu ģenerāldirektorāta pārstāvim vārdu no trade ģenerāla, tirniecības ģenerāla direktorāta. Paldies priekšādātāji! Jā, mēs arī ļoti atzinīgi vērtējam vienošanos, kas panākta 17. decembrī. Un piekrītam tam, ko jūs teicāt par to, ka tas ir steidzams jautājums, jo vajadzīgs šo regulu apstiprināt. lai samazinātu konkurences skropļojumus, kas šobrīd ietekmē eksportētājus, jo šis saraksts ir ļoti novecojis un lai saglabātu ES ticamību citu acīs. Mēs turklāt priecājamies, ka izdevās panākt vienošanos ar parlamentu un padomu par virkni jautājumiem, kas tika diskusijās pieminēti, un tieši tā kā jūs jau minējāt, lūk, piemēram, izlūkošanas tehnoloģiju, eksportu, kiberinstrumentu un tā tālāk. Šis jautājums pilnīgi noteikti jau tiek risināts daudznacionālos fórumos, kuros ES dalībvalsts, protams, arī zina piedalās un tās veido šos fórumus. Ir vajadzīga saskaņota nacionāla starp, starptautiska darbība. Mums, es jums varu pastāstīt, ka vairāk informācijas par to būs pieejams komisijas paziņojumā, ar ko nāksim klajā aprīlī. Uh, thank you. Um... Paldies. Nu, vēl kādam ir kas sakāms, Vinklerkungs? Nē, ne? nevienam? Nē, ne? ļoti labi. Paldies. Nu, tad nosīšu jums darba termiņus. Tieši tā kā jūs jau teicāt, termiņš ir ļoti īss. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir šodien, 12. Līdz ar to varēsim balsot Inta komitejā rīt, un plenāra sēdē balsojums paredzēts Brisels mini plenāra sesijā 2.3. aprīlī. Šķiet, ka viņi salabojuši griestus plenāra sēžu zālē. Nu, cerams. Thank you very much, Jules. Thank you, Bernd. Paldies! Līdz ar to pārējiem pie piektā darba kārtības punkta. Pašreizējais stāvoklis notiekošajās trīspusējās sarunās, jeb trialogā, viedokļu apmaiņa. Martīna Klaus ir atbildīga par šo jautājumu. Un te runājam par priekšlikumiem, par lēmumu mikrofinanšu palīdzības piešķiršanai Tunisijai. Referents ir mūsu priekšādātājs Morēra. Padomu vienojās piekrita grozījumiem, ko Inta pieņēma 13. februārī. Un līdz ar to, ja nav, šķiet, ka nav vajadzīgs papildus e, mītiņš trialogam, un tad tādā gadījumā dokuments tiks pieņems aprīļa Strasbūras plenārsēdē, kas attiecas uz ISDS finanšu atbildības jautājumu. Zaleski kungs referents esam saņēmuši dokumentu projektu no Grieķijas prezidentūras par 8, 9 un 22 pantu. Nākamais trialogs paredzēts 20. martā. Zaleski kunga nav klāt. Es nezinu, vai viņš lūdz kādu no klātsošiem sevi šeit pārstāvēt. Ja nē, tad pāriesim tālāk pie sastāvdarbu kārtības punkta - uzraudzības grupu darbība viedokļu apmaiņu. Šī ļoti, nu, saspringtā sasaukuma beigās attiecībā uz tirniecības politiku uzraudzības grupas turpina aktīvi darboties – un seko līdz pašreizējiem tirniecības nolīgumu sarunām. Šai kontekstā sanāksmes šīm grupām, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem, ar trim no mums galvenajiem eh, tirniecības partneriem, ir risinājušās jau koši pēdējās mūsu tikšanās februārī. Ļaujiet man nolasīt ehm, šeit tekstu. Ja nu vien mums te ir kāds konkrēts priekšādātājs no kādas uzraudzības grupas, Japāna, uzraudzības grupa sadarbībā ar Japānu tikās 11. martā noturēja viedokļu apmaiņu ar ieinteresētajām pusēm - Eiropas dzelzceļa nozare, Eiropas pakalpojumu fórumu un pārtikas un dzērienu ražotāju organizāciju. Gal, Eiropas komisārs, galvenais saruna vedējs, nu, lūk, devās arī uz Japānu komandējumā, un pasta Metins Kazaks ir uh, um, referents šajā jautājumā par Krieviju. Šeit es biju tas, kas vadīja šo darba grupu, mums bija sanāksme vakar, nu, protams, vai nu man jums jāsaka, ka, lai arī mēs tikāmies ar Eiropas uzņēmēju asociāciju pārstāvjiem EIB un Krievijas federācijas pārstāvjiem runājot par visiem šiem notikumiem, jāsaka, gan arī visa sanāksme pārsvarā pievērsās tikai un vienīgi situācijai Ukrainā, loģiski. Pau, tika pautas ļoti būtiskas bažas no viena mūsu deputāta puses no Lietuvas. Viņš bija ļoti nobažījies, ka tas šķiet būs tālāk kā tāds precedents un bija ļoti nobažījies arī, nobažījies arī par Baltijas valstu situāciju un ka arī tās tiek apdraudētas šobrīd. Uzņēmēji teica, ka riska nav, bet lai kāds arī nebūtu, šis jautājums pieminēts tika īpašas bažas tika paustas par iespējamo. Nu, jā, un tika runāts, protams, ir par to, vai Krievija jā, mm, iebruks Ukrainas austrumu daļā, to, protams, neviens nezina, bet arī šis jautājums tika pieminēts kā iespējams. Mēs apspriedām arī tirdzniecības mm, jautājumus, kas šobrīd šķiet nav īsti aktuāli, jo vairāk bāžu rāža, rada nu, lūk, arī Eiropas Savienības pretreakcija iespējamā, kas varētu uz, nu, mēģināt kaut kādā veidā pretdarboties Krievijas federācijas pasākumiem. Nu, lūk, tāda bija šī sanāksme. Šī sanāksme nebija gara. Nu, tāpēc, ka šī situācija šobrīd ļoti neskaidra. un tā būs pēdējā sanāksme pirms parlaments šo sasaukumu noslēdz. Un, nu, lūk, tītās par uzraudzības grupu darbību. Par ASV uzraud, nu, runāja, uzraudzības grupa noturējusi divas sanāksmes, kurš pēdējās mūsu komitejas sanāksme 19. februārī bija viedokļa apmaiņa ar, ar Garciju Barako, un bija viena sanāksme arī vakar ar eh, vēl viens sanāksmu ar Ignācio, kur tika runāts par svaigāko TTIP eh, nolīgumu sarunās. Es gan nebiju visā sanāksmē klāt pats, jo nodarbojos lūk ar šo Krievijas jautājumu. Varbūt kāds no klātesošajiem bija klāt. Džordži, varbūt jūs bijāt šeit un varat pastāstīt par to, kas tur norisinājās. Es biju citās debatēs sociālistu demokrātu grupā. Bet Ignās jau tur mums stāstīja par to visu, es varu padalīties, varbūt pāris domās tad par to visu. Bet man jāsaka, ka Ignācijā, protams, izturējās ļoti diplomātiski, viņš nevēlējās iedziļināties detaļās, jo visi, protams, runāja par pārskatāmības jautājumu un tā tālāk par to, ka ir vajadzīga informācija. Nu, tas ir sarežģīts jautājums. Viņš gan jāsaka vēl tāds optimisma pilns. Uh, saka, ka varot panākt pozitīvu iznākumu, bet viņš neko vairāk par to visu neteica. Nu, tālūk, tāda situācija. Jā, paldies, Džordž. Es biju sanāksmes pēdējā daļā un es uzdevu jautājumu par Airbus situāciju, kā jūs zinat. Tad šī lieta tika atrisināta starp Boeing un Airbus, to izdalīja, izdarīja Pasaules vienotības organizācijas regulējošā iestāde. Uh, Tika noteikts, noteikta soda nauda. Un šķiet, ka amerikāņi par to vienkārši ir aizmirsuši. Viņš teica, ka tas bija pilnīgi nošķirts jautājums, un tas nav saistīts ar TTIP nolīgumu, bet tā, protams, nav taisnība, jebkura veida tirniecības attiecības ar ASV ir, nu, jāņem vērā šai kontekstā. Un tāpēc to vienkārši tā pieminēju. Šķiet, ka nav nekas cits uh, šai kontekstā jāpiemina. Nu, šķiet, līdz ar to uzraudzības grupu darbību ir izskatīta, varam pāriet pie septītā darba kārtības punkta. Protokols brīvās irniecības nolīgumums starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Korejas Republiku no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Referents ir esmu es pats. Nu, lūk, referents līdz ar to ir klāt pilnīgi noteikti. Man te ir kaut kur arī kaut kādas piezīmes. Mirklīt. Tiesība akts ir, uh, nu, tā vienkārši saprotams, tās ir komi, uh, padomes priekšlikums par papildu protokola parakstīšanu brīvās tiesniecības nolīgumam. Uh, starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Korejas Republiku no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Jūs, uh, jums ir izdalīts šis dokuments, tā ir piekrišanas procedūra, un ja kādam ir jautājumi, tad centīšos uz tiem ar prieku atbildēt. Jā, lūdzu. Es kā Eiropas Tautas partijas grupas uh, nu, referents. Gribu pateikties par jums par šo uh, darbu un gribu teikt, ka mūsu grupa jūs atbalsta. Jā, jūs arī uh, bijāt referents par šo jautājumu, ka jūs, kad jūs bijāt īstenai šīs komitejas loceklis, bet tagad jūs esat, tagad esmu tikai aizvietotājs no komisijas pie mums ir radies Pīters Bēris, kurš pa, pastāstīs par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. 14. mārta transporta padome nolēma lūgt šo um, piekrišanu parlamentam un nolēma arī parakstīt šo protokolu uh, Tas tagad notiks 25. martā, un Koreja iesniegs uh, šo protokolu Nacionālajai asamblējai aprīļa beigās apstiprināšanai, bet to, uh, šo protokolu ir īsta, iespējams īstenot pagaidu kārtībā pirms tā apstiprināšanas. Bet sarunas vēst ar korejiešiem nav tik vienkārši, jo viņiem ir, eh, viņi eh, neatzina automātiski Horvātijas eh, ietilpšanu Eiropas Savienībā, un viņiem tagad ir ar atpakaļojušu spēku no pagājušā gada jūlijām jāratificē šis uh, Um, nolīgums un arī uh, papildus izdevumi, kas Horvātijai ir radušies maksājot muitas nodevas, uh, uh, tiks atmaksāti um, Horvātijai un Korejā tiks pieņemti atbilstoši likumi, lai varētu šīs muitas nodevas Horvātijai pēc tam atmaksāt. Paldies, saka priekšsādātājs, jā, viss ir ļoti skaidrs šai jautājumā. Šis ir tiešām interesants punkts, kad es tiekos ar uh, uzņēmējiem, uh, viņi norāda, ka tas ir liels sasniegums, ka Eiropas Savienība ir ieguvēja Um, protams, tiek Eiropas Savienībā importētas uh, mazas litrāžas automašīnas, bet liela ieguve ir arī Eiropas Savienība tirzniecībā ar Koreju. Nu, redzēsim, kā virzīsies uz priekšu citi tirzniecības nolīgumi. Vai jums ir vēl kāda papildus informācija no komisijas par šiem jautājumiem? Mēs vēl gaidām uh, tādu šādu informāciju. Ja nav nevienu citu jautājumu, ko apspriest, tad es ierosinātu izsludināt pārtraukumu šai sēdē, kā jau es to norādīju sākumā. Priekšsēdētājs vēlētos piedalīties debatēs par Ukrainu, un mēs arī gaidām komisijas pārstāvjus, kuri gan neieradīsies pirms 10.30. Līdz ar to es ierosinu izsludināt sēdē pārtraukumu līdz 10.30, un tad mēs apskatīsim Ukrainas jautājumu. Vai esat ar to vienisprātis? Atvainojos, ka tā tas ir, bet nu, mēs visus šos darba kārtības punktus esam ļoti raiti izskatījuši.

Kolēģis, let's, uh, Kolēģi, sāksim, atsāksim sanāksmi. Es nevarēju piedalīties uh, sēdes sākumā, jo man bija jāpiedalās e Eiropas ekonomiskā un sociālā padomē runājot par TTIP. Tagad izskatīsim nākamo darba kārtības punktu komisijas priekšlikums par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu Ukrainas izcelsmes precēm. Mēs steidzamības dēļ esam pārlekuši pāri sagatavošanās fāzei pēc komisijas lūguma, un par šo jautājumu mums būs jābalso jau rīt mūsu komitejā. Ja un atbildīgais par šo, zī, par šo jautājumu ir Zaļevska kungs, jo viņš ir arī atbildīgs par attiecībām ar Ukrainu. Zaļevska kungs jau ir sagatavojis ziņojuma projektu, un viņš ierosina atbalstīt komisijas priekšlikumu bez grozījumiem. Bet tagad vārds Zaļevska kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie kolēģi, kā jūs zinat, Ukraina ir mūsu lielākais uh, austrumu partneris, uh, pārdzīvo šobrīd uh, politisko pārējas posmu pagaidu valdības vadībā. Uh, ir paredzēts veikt reformas, lai glābtu valsts ekonomiku no sabrukuma. Tāpat Ukraina saskaras ar absolūti nepieņēmāmu Krīmas uh, aneksiju. Tā ir agresija no Krievijas puses, kas vērsta pret Ukrainu. Un tas vēl vairāk pastiprina nestabilitāti un rada neskaidrību par valsts nākotni. Tāpēc ir ko, apsveicama komisijas ierosināta atbalsta pakotne Ukrainai, eh, kas eh, tika arī atbalstīta 6. mārta padomas ārkārtas sēde. Un šis jautājums tagad ir mūsu darba kārtībā. Eiropas Savienība vienpusējā kārtā piešķirtu tirzniecības preferences Ukrainai. Tas nozīmētu, ka uzreiz tātos spēkā tirzniecības liberalizācijas nosacījumi, kas bija paredzēti brīvās tirzniecības nolīguma. Es jau ilgi esmu iestājies par šādu vienpusēju pasākumu noteikšanu jau kopš pagājušā gada, kad Ukraina Krievijas valdība izdarīs piedienu uz Ukrainu, lai tā neparakstītu asociācijas nolīgumu. Manuprāt, šie atbalsta pasākumi jau ir pārāk aizkavējušies, un mums nevajadzētu tos vēl vairāk nolī, noildzināt un novilcināt, un tādēļ es aicinātu komisiju pātrināt darbu, nākot klajā ar šo uh, priekšlikumu, un tagad padomei un parlamentam pēc iespējas ātrāk šis priekšlikums ir jāapstiprina. Kā norādīts manā ziņojuma projektā, es rosinu Inta komiteju un šo parlamentu atbalstīt preferences, neizdarot nekādus grozījumus priekšlikumā, lai mēs nenovilcinātu uh, šā dokumenta spēkā stāšanos. Uh, protams, uh, pēc parastās procedūras būtu nepieciešams trialogs, bet mums ir nepieciešams, lai šie pasākumi stātos spēkā pēc iespējas ātri. Esmu pārliecināts, ka vienpusējās tirzniecības preferences dos stimulu Uka Ukrainas ekonomikas un finanšu sektora attīstībai. Un tas da, dos arī ietaupījums Ukrainas eksportētājiem vairāku simtu miljonu uh, eiro apmērā. Uh, bet, protams, nevar jau uzskatīt, ka šie pasākumi nav saistīti ar nosacījumiem un ierobežojumiem. Šie pasākumi ir līdzsvaroti, attiec tikai uz precēm, un darbības ilgums ir ierobežots uz dažiem mēnešiem līdz vēlākais līdz 2014. gada 1. novembrim un tas attiec tikai uz precēm, kas ir patiešām ražotas Ukrainā. Un Ukrainai būs tas jāpierāda. Tāpat Ukrainai ir jāapņemas nepaukstināt pašreizējās tirzniecības barjeras. Es gribu uzsvērt arī, ka šie pasākumi ir saistīti ar politikas, pol, eh, politiskām saistībām Ukrainā. Ne pārākstot asociācijas nolīguma politisko daļu. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka augstākā padome Ukraina ir pieņēmusi likumus, kas ir jāgroza, lai varētu parakstīt asociācijas nolīgumu, piemēram, par selektīvo uh, tiesvedību. Tātad es gribu teikt, ka politiskā situācija prasa, lai šīs preferences mēs piešķirtu Ukrainai uh, steidzami un parakstītu uh, brīvās tirzniecības nolīgumu pēc iespējas ātri, cenāms jūnijā, ne vēlāk. Paldies! Jā. Ja Es aizmirsu lūgt komisijas pārstāvu mūs iepazīstināt ar šo iniciatīvu. Lūdzu, vārds jums. Palāškungs, jā, es runāšu ļoti īsi. Kā Pāvils Zaļevskis mums jau ir ļoti labi atspoguļojis šo situāciju, un es tikai atbalstītu viņa teiktajā divus punktus vēl papildus. Tātad šī situācija pat tagad, kad mēs diskutējam, joprojām eskalējas. To uh, Krievija rīkojas uh, katru dienu, katru stundu. Jūs noteikti esat dzirdējuši par prezidenta Puķina vakardienas runu, kurā viņš norādīja, ka Krievija ir paredzējusi ātri integrēt Krīmu Krievijas federācijas sastāvā. Tāpat ir notikusi karaspēka pārvietošanās un, diemžēl, par spīti ļoti skaidrajām prasībām un aicinājumiem, ko Krievija ir izvirzījusi Eiropadome, um, nekāda situācijas uh, um, eskalācijas mazināšanās nenotiek. Un es arī vēlos norādīt, ka tad, kad sanāca Eiropadome, prem, sanāks Eiropadoma Briselē, prem, Ukrainas premjērs Jaceņuks eh, arī būs Briselē, lai daļē parakstītu daļu no šī nolīguma. Tas nozīmē, ka šā nolīguma daļas Uh, jau varēs provizoriski stāties spēkā un abas puses ir paudušas uh, nodomu parakstīt uh, ceturtīguma daļu, kas ir tieši saistīta ar ierosinātajiem pasākumiem un ka tas viss provizoriski stāsies spēkā ļoti ātri un tā būs uh, nodrošinās, ka šī pasākumi stāsies spēkā ļoti ātri un arī, ka tiks piemērot izņēmuma kārtā pātrinātā procedūra, ko ir ierosinājusi komisija un padome ir to atbalstījusi un esmu ļoti pateicīgs arī parlamentam, ka tas izskata šo ļoti svarīgo jautājumu tādā uh, pātrinātā veidā. Priekšsēdētājs, kolēģi, uh, Tagad uzsāksim debates. Uh, S un D grupas ēnu referents Marija Pirillo, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka visi mēs ļoti labi apzināmies un saprotam, kādēļ Ukraina neratificēja ar, a, uh, asociācijas nolīgumu pagājušā gada novembrī. Tas bija Krievijas spiediena rezultāts. Tika izdarīts ne tikai politisks spiediens uz Ukrainu, tika izmantot arī tiešniecības politika kā uh, instruments spiediena iz, darīšanai tika noteiktas, uh, neta, noteikti netarifu tirzniecības ierobežojumi pretrunā Pasaules tirzniecības organizācijas noteikumiem. Mēs uh, uh, zinām, kas notika. Tika bloķēts imports no Ukrainas, apgalvojot, ka importa preces neatbilstot pārtikas preču standartiem. Un uh, tas bija tikai viens no uh, pasākumiem, lai izdarītu spiedienu uz Ukrainu, lai tā neparaksta asociācijas nolīgumu. Un mums uh, ir jādod skaidrs signāls Ukrainai, ka mēs vēlamies to atbalstīt pārējais posmā ekonomikas un politisko reformu īstenošanas laikā. Situācija ir ļoti strauji mainīga. Uh, un tādēļ ir jārīkojas steidzami. Notikumi Krimā to apliecina. Sociālistu un demokrātu grupa vienmēr ir atbalstījusi brīvās tirzniecības nolīgumu, asociācijas nolīgumu mm, kontekstā. Un e, ļoti svarīgi ir arī, lai Ukraina piemērot atbilstošu vides standārtus un nodrošinātu tiesu sistēmas neatkarību Tirzniecība arī ir ļoti svarīgs aspekts šajās attiecībās. Mēs jau pagājuši e, nedēļu diskutējām ar padomu par makroekonomiskās e, palīdzības sniegšanu. Mēs vēlamies nodrošināt e, makroekonomisko stabilitāti Ukrainā un pirms nolīguma parakstīšanas vēlamies izvedot autonomu tirsniecības preferenču sistēmu tas attiektos uz muitas nodevu atcelšanu, jo šāds pasākums atvērtu Eiropas Savienības tirgu Ukrainas ražojumiem un ļoti pozitīvi tas ietekmētu Ukrainas iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Uh, ir aicināts neiesniegt grozījumu šim ziņojumam, lai uh, Eh, šos pasā, šie pasākumi varētu stāties spēkā pēc iespējas ātri. Un eh, patiesībā šī vienošanās jau tika panākt novembrī. Ir ļoti svarīgi, lai eh, preference līdztekus tiku noteikti arī drošības klauzula, lai novērstu potenciāls problēmas tirzniecības jomā ar Eiropas Savienību. Tāpat mums ir jābūt modriem, mums jāraugās uz to, lai tiktu ievērots cilvēktiesības, sociālie un vides standarti. Tas ir ļoti būtiski ņemot vērā šo situāciju, kādā mēs darbojamies un visu, kas ir noticis asociācijas nolīguma sakarā bet uh, visiem šiem Mēs uzskatām, ka visiem šiem aspektiem ir jābūt iekļautiem šajā no, nolīgumā pakotnē. Un uh, mēs arī atturēsimies no uh, grozījuma iesniegšanas. Tagad Alde grupas vārdā uzto, uzstājas Kazaka kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Es vēlētos apsveikt komisijas priekšlikumu, ņemot vērā to, kā ir ierosināts īstenot asociācijas nolīgumu tirzniecības sadaļu, lai Ukraina varētu saņemt ekonomisko palīdzību, lai uh, uzlabotu situāciju valstī. Kā jau Zaļieska kungs norādīja, Ukraina ir mūsu lielākais partners austrumos Es nevēlos vēlreiz atkārtot komisijas argumentus, kas ir norādīts ziņojumā. Jā, situācija, tā ir ārkārtas situācija, jārīkojas steidzami un uh, jāpieņem lēmumi ļoti ātri, ja mēs vēlamies tiešām palīdzēt Ukrainai, lai Ukraina varētu pārvarēt tos izaicinājumus, ar ko tā šobrīd saskars. Šie pas, ir pagaidu pasākumi, un tie būs spēkā līdz sāks darboties plašākais nolīgums. Ir ļoti būtiski tāpat norādīt, ka par spīti šai vienpusējai pieejai uh, mēs uh, varam uh, tomēr arī uh, atsaukties uz tā saucamo drošības klauzulu, ja tiktu konstatēti kādi pārkāpumi vai attiecībā uz tādiem specifiskiem produktiem. Tātad arī mēs šajā, šajā kontekstā raugāmies uz mūsu, mūsu interešu aizsardzību. Parlamentam ir jā konstatē, ka šie instrumenti ir jāiedarbina pēc iespējas ātrāk, un tādēļ es aicinu kolēģus atturēties no grozījuma iesniegšanas, lai šo dokumentu varētu pieņemt pēc iespējas ātri. Paldies. Priekšsēdētāji kungs. Nākamais runātājs Bērns Lange. Paldies, priekšsēdētāji kungs un dargie kolēģi. īsti nezinu, ko teikt. No vienas puses ļoti labi saprotu, ka pēc iespējas ātrāk ir jāpanāk stabilizācija Ukrainā. Bet no otras puses šis priekšlikums ir ar tādu eksemplāru raksturu. Mēs neko tādu vēl neesam līdz šim darījuši ka bez jebkādiem priekšnosacījumiem mēs piekāpjamies citu valstu priekšā vai dodam viņiem kaut kāds atlaides. Mūsu principi bija tādi, ka mēs vienmēr izvirzījām priekšnosacījumus, piemēram, darba ņēmētiesību ievērošana, vides standarta ievērošana un tā tālāk. Es atminos tās diskusijas kas notika par uh, muitas nodevu preferencēm Pakistāns gadījumā, un tā bija tikai viena maza daļiņa no šāda nolīguma no miljardiem eiro, par kuriem mums tagad ir jārunā. Tādēļ nesmu pilnīgi pārliecināts vai šis precedents patiešām būs tas veiksmīgākais, tad, kad pieņemsim lēmums arī turpmāk. Mēs kopīgi esam izstrādājuši dažādus principus, un tagad tie it kā tiek apšaubīti. Un, protams, tādā ekonomisku spaidu situācijā jāsaka, tas arī Eiropas Savienība varētu e, nostādīt visai sažģītā situācijā, atverot e, šādas te muitas nodevu slūžas. Līdz ar to mums jādomā par priekšnosacījumiem un gribētu arī pavaicāt komisijai, kā var garantēt ka šie pasākumi ilgs tikai pusgadu. Vai tas būs tāds nebeidzams stāsts? Nu, par sešiem mēnešiem tad jūs man vēl varētu pierunāt, bet ja mums nav nekādu garantiju, ka uh, nolīgums tiks parakstīts un tad seši mēneši tiks izstiepti vēl par sešiem mēnešiem un tā tālāk, nu tad es esmu e, noteikti pret. Paldies. Uh, e, Kaspārī. Daniels, kas pārī lūdzu. Jā, ich möchte als erstes betonen, dass ich vollkommen. Paldies, es gribēju atbalstīt Pavela Zaļieska un citu kolēģi teikto. Bet, kad dzirdēju mūsu dārgā kolēģa Langas izteikumus, patiešām bija pārsteigts. Ukraina atrodas uh, ļoti sarežģītā situācijā. Tā ir ārkārtas situācija un mums uz to ir jārēģē pietiekami naski. Mana politiskā grupa, protams, arī uh, tikpat ļoti kā jūsu politiskā grupa ir noraizējusies par uh, vīdes un darba ņēmēju standartu ievērošanu, bet Ukraina atrodas tautsāvniecības sabrukuma priekšvakarā, to ir okupējis cita valsts, un tad mēs diskutējam, jā, par pietiekami svarīgām detaļām, bet nu, mums nav pietiekami daudz laika un nevajadzētu to vēl vairāk vilkt garumā. Mums tagad ir jāatrod atbild uz jautājumu, vai mēs varam atbalstīt, stabilizēt Ukrainu, vai tieši otrādi pieļausim to, ka valsts, kas ir mūsu uh, austrumu partneris, tiek apdraudēta, ka tā atrodas sabrukuma priekšā, nu, es patiešām to nevaru saprast. Nu, mums nevajadzētu šīs svarīgās detaļas aizmirst, bet mums vajadzētu padomāt par šādu mehānismu ieviešanu uh, uz ierobežotu laika brīdi, proti uz sešiem mēnešiem. Paldies! Thank you. Next, uh, Nikola Rinaldi. Paldies, Rinaldī kungs. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mr. Zalewski and the rapporteur on, uh, on what we are trying to, to achieve. Es nezinu, vai šeit tiks radīts precedents, bet uh, Ukrainā ir bezprecedenta situācija. Mēs jau nerunājam par Pakistānu, mēs runājam par valsti, kas atrodas mums tieši, tiešā tuvumā. Uh, lūdzu atminēsimies. Mēs nevaram piedāvāt dalību valsts iespēju Ukrainai. Ukraina, kā jau teica Kaspārī, brūk. Nu, brūk tās ekonomika. Cilvēki ir ļoti nabadzīgi. Bet tā, nu, patiešām atrodas aiz Eiropas Savienības stūra burtiski. Un jāsaka, ka brūk arī valsts identitāte. Kur tad Ukraina atrodas? Tā vairs nav tik tū Krievijai, tai ir nepieciešams partnerattiecības ar Eiropu, un tā vēlas redzēt arī kaut kādu žestu no mūsu puses reakciju. Jā, protams, laika nav daudz, mums ir jārīkojas aši. ja mēs te ieviestu dažādus priekšnosacījumus, mēs vispār visu varētu iznīcināt ir ļoti skaidri izcelsmes, produktu izcelsmes noteikumi, un Ukrainai tie ir jāievēro, bet mums katru ga, katrā gadījumā ir nevien jāpieņem šis līgums, bet arī tas jāātri jāīsteno. Mēs te runājam par pusgadu, par sešiem mēnešiem. Bet kas zina, kas tad notiks vēlāk? Varbūt pēc pusgada mēs varēsim pagarināt uh, šo darbības ilgumu uz deviņiem mēnešiem. Tas viss ir atkarīgs no tā, kas notiks Ukrainā. Mēs esam pieredzējuši, ka Eiropas Savienības starptautiskā tirzniecības politika ir arī ārpolitikas instrumenta sastāvdaļa. Un ko tad mēs varam darīt? Mēs, protams, varam darīt daudz vairāk eh, ārpus sankcijām un dažādiem paziņojumiem. Oui, moi je crois que... Jā, es domāju, saka Weberkungs, ka situācija ir ārkārtas situācija un ir nepieciešama ārkārtas pasākumi, gan politiski un ekonomiski. Neviens jau nezina, kas notiks tālāk Ukrainā Un, ja Krievija neturpinās situācijas eskalācijas, ceru, ka tas tā nenotiks, ka situācija nomierināsies, bet mēs pagaidām neredzam nekādas pazīmes, ka tas tā varētu notikt. Tādā gadījumā Eiropas Savienībā ir jādod politisks signāls, paužot solidaritāti ar Ukrainu un atbalstot to, un jādod Krieviem arī šāds signāls. Un šā iemesla dēļ es uzskatu, ka mums ir jāatbalsta šies dokuments bez kādiem grozījumiem pēc iespējas ātri, jo šis ir lielas nestabilitātes periods un jārīkojas steidzami. Iepazīstoties ar šo dokumentu, var teikt, ka tas ir ļoti līdzsvarots, ir ierosināts pātrināt muitas nodevu samazināšanas pasākums un atcelt muitas nodevas, ja iespējams, bet nav jau arī tā, ka nav nekādi mm, nosacījumi izvirzīti. Un tāpat ir norādīts, ka ja šie izstrādājumi uh, varētu radīt vai radītu nopietnas grūtības Eiropas Savienības ražotājiem, kas rada līdzīgus uh, ražojumus, tad muitas nodevas var atjaunot. Tā nav tāda vienpusēja atbruņošanās. Eh, patiesībā nav jau nekādu domstarpību mūsu priekšā, jo Bernds Lange arī pauda atbalstu ar nosacījumu, ka šie pasākumi nepārsniec sešus mēnešus, ka ilgs nevairāk kā sešus mēnešus. Tā kā mums ir jāpauž politisks atbalsts Ukrainai un pēc iespējas ātri jānobalso par šo dokumentu. Paldies! I, oru. Ja. Mums ir jādomā, vai ir iespējams atbalstīt šo iniciatīvu. Ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu, un mēs vēlamies uh, dzirdēt atbildes. Parlamentam ir tiesības tās dzirdēt. Nu, nevienam kolēģim nav nekāds noslēpums ka esmu bijis ļoti piesardzīgs izmantojot tirzniecības politiku kā ārpolitikas instrumentu. Tirzniecības politika ir autonoma Eiropas Savienības politika, tā nav daļa no ārpolitikas. Tas pats attiecas uz Pakistānu un citiem gadījumiem. Es vienmēr esmu konsekventi ievērojis šādu pieeju. Un vajadzētu atturēties no tirzniecības politikas ārpolitiskas instrumentalizācijas. Mēs runājam par autonomām tirzniecības preferencēm. Tā ir, tā arī nosaukts šis dokuments. Mēs nerunājam par kaut kādu tižniecības līguma ex ante piemērošanu. Mēs pat nepieprasām, lai Ukraiņi parakstītu šo līgumu pēc iespējas ātrāk. Viņiem ir veselas seši mēneši izmantot šīs tirdzniecības preferences bez jebkādas appusējības. Līdz ar to Mēs te runājam tikai un vienīgi par tiešniecības preferencēm. Punkts. Kādēļ mēs nepieprasām, lai e, Ukraina piedāvā mums tādas pašas preferences, lai būtu reciprocitāte? Līgums ir divpusējs, tas nav vienpusējs ja mēs izliksimies, ka tā ir līguma eksante piemērošana, mums ir jāpieprasa, lai Ukraina dara pilnīgi to pašu. Piedāvājot tādas pašas tirsniecības preferences, kas ir ekvivalentas uh, tām, ko mēs piedāvājam viņiem. Ja nu vienīgi mēs tur nerunājam par eksante piemērošanu. Maybe with exceptional autonomous trade. Mēs piedāvājam Ukrainai tādas ārkārtas autonomas tirdzniecības preferences, bet tas, protams, arī uzdod jautājumu par to, vai tas ir saskaņā ar PTO noteikumiem, kur ir juridiskais pamats un tā tālāk, piešķirot šādas autonomas tirdzniecības preferences. Mēs piedāvājam Ukrainai tādas privilēģijas, ko mēs nepiedāvājam nevienam citam. Tas ir kas vairāk par jau kādām vispārējām mm, preferencēm, vispārējo preferenču sistēmu. Komisijas vienīgais arguments ir tāds, ka uh, līgums tiek piemērots eksante režīmā. Tā tas nav. Un tas nav pietiekams spēcīgs arguments. Do away with the necessary uh, waiver by the WTO. Vēl viens jautājums man ir. Mums teica, Mēs tātad pieprasījām, lai būtu politiskais asociācijas nolīgums un tirzniecības līgums, lai būtu divi līgumi bet mums eh, atbildēja, ka tirzniecība jau ir sastāvdaļa, asociācijas nolīguma sastāvdaļa, un te nevar neko dalīt eh, uz pusēm. Un līdz ar to mums atņēma jau kādu atbildību par asociācijas nolīgumu. Tagad pārsteidzošā kārtā mūsu komiteja, kas ir starpnautiskās tirzniecības komiteja, uh, ir nobīdīta maliņā, mums vairs nav nekādas atbildības par šo dokumentu. Bet tagad mēs pēkšņi esam atbildīgi par vienu daļu šajā nolīgumā. Nu, ļoti smieklīgi. Tas vienkārši ir uzjautrinoši un pārsteidzoši. ja mums šķiet, ka pašreizējā pārejas valdība Ukrainā ir pietiekami leģitīma, lai parakstītu līguma politisko sadaļu, ja to var nodalīt no tirzniecības sadaļas, kādēļ tad viņi nevar arī parakstīt pārējās līguma daļas? Un līgumu provizoriski varētu piemērot abas puses. Tā tad mēs saņemam no viņiem kaut kādas preferences un, un piedāvājam viņiem tāds pašas preferences. Es tiešām nesaprotu, kādēļ šis līgums, kas bija tāds neatdalāms, vienots, monolīts, tagad pēkšņi ir kļuvis sadalāms. To ir iespējams dalīt pa daļām kā, kā tīk. Tur bija šis tirzniecības pīlārs, asociācijas nolīgums ar tirzniecības pīlāru, kas bija tajā integrēts, un tagad pēkšņi ir divas puses, divi līgumi. Un eh, pārakstīšana ir pārlikt uz kaut kādu dienu X, neviens nezin, kad tā iestāsies. Un tagad ir seši mēneši, nu mājā taču varētu būt valdība, jauna valdība. Uh, varbūt, ka mums eh, jādod jaunajai leģitīmi ievēlētajai valdībai, tad, kad tā ķersies pie darba, parakstīt šo līgumu. Ja jūs nonākat pie secinājuma, ka tirzniecības nolīguma eh, normas eh, ne, otra puse neievēros, jo tur tās nav norādītas, Vai tas uh, attieksies tikai uz to brīdi, kad spēkā stāsies jaunā valdība? Mēs pat varam vienoties, ka abus nolīgumus var nodalīt, un, bet īstenībā, ņemot vērā mūsu konstitucionālo ietvaru, tas patiešām ir liels pārsteigums. Es patiešām gribētu pajautāt. Uh, Kādēļ notikusi šāda sadalīšana nodaļās, kāds tam visam ir juridiskais pamats? Mēs nekad neesam piešķīruši tirzniecības preferences, neizvirzot nekādas priekšnosacības. Nekad. Nekad. Vienmēr tas ir bijis neapgāžams princips. Un, ja tiek piešķirtas tirzniecības preferences, tad ir jāievēro darbņēmē tiesības, vīdes standarta un tā tālāk. Kā jūs varējāt atteikties no šo konstitucionālo saistību ievērošanas? Un tas, na, te mēs nerunājam tikai par VSP. Mēs vēlamies, lai tiktu ievērotas cilvēktiesības, lai tiktu ievērotas darbņēmē tiesības. Mēs to pieprasām no nabadzīgākajām pasaules valstīm, no Pakistānas, no Moldovas. Un izņemot, un tagad mēs piedāvājam šīs preferences Ukrainai bez ilgkādiem priekšnosacījumiem. Un darba ņēmēja tiesības ir tikai elementāra prasība. Nu, mēs te nepieprasām neko, nekādas ekstras un bonusus. Ir jāievēro mūsu politiskā pozīcija, konstitucionālie noteikumi un tā tālāk, jebkurā gadījumā, jebkad, kad piešķiram uh, tirzniecības preferences. Nu, kādēļ tad darbņēmē tiesības mm, te ne, netiek ņemtas vērā? Nu, kādēļ tad mēs piešķiram eh, vienai valstī šādas te īpašas privilēģijas? Vispēdzot. Nav tiesa, ka viņiem nav jāievēro darbņēmē tiesības tādēļ, ka viņi izmanto vispārējo preferenču sistēmu, VPS VPS pieprasa to, lai tiktu ievērotas darba ļaužu darbņēmēji tiesības. Tas no tā izriet, Un kādēļ tad eh, pēkšņi viņam tas nebūtu jāievēro, ja mēs piešķiram šādas tirdzniecības preferences, kas īstenībā pat ir daudz dāsnākas nekā VPS? Viņiem ir jādara savs darbs, ir jāievēro ES pamatvērtības. Nu, man jau nav nekas iebilstams. Ļoti labi, ka šādas preferences tiek piešķirtas, bet kā Eiropas parlamenta loceklis un kā šīs komitejas priekšsēdētājs, es gribu, lai tiktu uzstādītas elementāras pamatprasības, lai tiktu ievērotas cilvēktiesības, darba ļaužu tiesības, ir jābūt konsekvencei. Neredz pilnīgi nekāda iemesla kādēļ mums būtu Ukrainai jāpiedāvā kāds īpašs privilēģijas, atbrīvojot to no konkrēta prasību ievērošanas. Šīs ir ļoti dāsnas preferences. Tātad viņam arī kaut kas jāsniedz pretī. Uh, Ceru, ka komisija varēs atbildēt uz maniem jautājumiem. Uh, the, the floor again. Uh, Again, commission. Please. Komisija, lūdzu, jums vārds tagad. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Varbūt sākumā varu atļauties tādu personīgu piezīmi. Es jūs pazīstu, es pazīstu jūsu komiteju, un es jau, protams, um, Mm, būtu ļoti pārsteigts, ja jūs te uz katra līguma vienkārši liktu zīmogu, atķeksētu ailītes un teikt, ka viss ir kārtībā, neko neapšaubot un nekritizējot. Nē, nē, to es no jums nekādā gadījumā negaidīju. Atbildēšu uz būtiskākajiem jautājumiem uh, un arī uz uh, dažiem politisks nokrāsas jautājumiem un uh, mm, gribu pateikt, kas ir politiskie fakti, tātad neapstrīdam fakti. Tre, pēdējo trīs mēnešu laikā Ukrainā notikušais. Ir izskaidrojums galvenokārt ar to, ka Janukovičs pēdējā brīdī atteicās parakstīt līgumu ar Eiropas Savienību, un, nu, pēdējo mēnešu laikā mēs varējām būt uh, Eh, par lieciniekiem tā, kas ir noticis kā cilvēku neatkarības laukumā aizstāvēja savas tiesības. Nu, runājot godīgi, tas nav nekas tipisks, eh, tāds uh, eh, ikdienišķs. Un, protams, tas, kas notiek Ukrainā, ietekmē Eiropas Savienību un jāsaprot, vai kāds vispār mums vēl politiskā ziņā uzticis. Mēs uzskatām, ka tirzniecības politika ir arī ārpolitikas sastāvdaļa. Un tirzniecības mehānismi veido daļu no tādas plašākas ekonomiskās atbalsta pakotnes. Jā, pat Janukovičs pirms atkāpšanās uh, arī atzina, ka, ir ekonomi, ka valstī ir ekonomiskas problēmas un Krievija to izmantoja politiskās interesēs, piepildot savus politiskos mērķus, ieviešot pilnīgi nepamatotas uh, robežu kontroles ko eh, nepieņemot Ukrainas eksportu, ieviešot pilnīgi nepieņemams tehniskās prasības. Un pirms uh, līguma parakstīšanas, pirms asociācijas līguma parakstīšanas ar Ukrainu, eh, Krievija arī ievies tādas īpaši stingras kontrolas, rūpīgi pārmeklējot katru kraus mašīnu, kas iebrauc no Ukrainas teritorijas, un Līdz ar to viņi ekonomiskās un tirzniecības uh, normas izmantoja, lai izdarītu uz Ukrainu spiedienu. Pēdējo trīs mēnešu laikā notikušo vērtējot, komisija uzskata, ka tirzniecības pasākumi ir jāaplūko uh, daudz plašākā rakursā. Jādomā par tehnisko palīdzību, ir jāpātrina politiskā ainava un jāievēro dažādas normas un tas, protams, notiek uz politiskās skatuves, bet, protams, nevar aizmirst arī ekonomisko atbalstu. Uh, un godātie deputāti teica, vai šim gadījumam ir, vai, vai mēs radīsim precedentu piešķirot šīs preferences. Nē, tas nebūs precedents, tā ir ārkārtas situācija, un komisija ir piedāvājusi šādus īpašus pasākums. Padome mums uh, uzlika šo pienākumu kaut ko darīt. Langes kungs teica, ka tas varētu radīt precedentu, bet mēs uh, esam noteikuši maksimālo termiņu, sešas mēnešus, to pat ir iespējams saīsināt. Bez nākamā parlamenta sasaukuma jāvārda mēs nevarēsim šo mehānismu darbības ilgumu pagarināt. Ja nebūs piekrišanas, citu institūciju piekrišanas, tad mehānisma darbības laiku nevarēs pagarināt. Mēs īstenībā vēlētos, lai mehānisms darbotos ne līdz 1. novembrim, bet lai tas beigtu uh, darboties pat ātrāk, lai mēs varētu parakstīt asociācijas līgumu jau ātrāk. lai tas um, status spēkā jau 1. septembrī. Kādēļ? Kādēļ mēs vēlamies nogaidīt? Krievija bieži vien pārmet, ka šī valdība nav leģitīma, ka tā nereprezentē vairākumu vēlētāju un Protams, Ukrainai ir e, jāpiedāvā ne tikai dažādas privilēģijas, viņiem arī ir e, jāievēro savas saistības. Un valdība, kas e, tiks izveidot pēc prezidenta vēlēšanām, uzņemsies savus saistības, tajā skaitā arī ekonomikas sakārtošanu. Ja ne pirmā vēlēšanu kārta nebūs veiksmīga, otrā kārta notiks e, jūnija beigās un ņemot vērā to, kāds būs jaunais e, politisko spēku sadalījums parlamentā, uh, m, mm. varēs arī izvirzīt konkrētas prasības, jo, protams, uh, valdības izveidošana var prasīt vairākus, mē, vairākus uh, nedēļas vai pat uh, mēnešus. Visa līguma pakāpeniska ieviešana notiks tad, kad būs ratificēti visi instrumenti, kad tos būs ratificējis Ukrainas parlaments. Līdz ar to, runājot par procedūru un kalendāru, pēc vasaras mēnešiem varētu radīt šīs uh, pagaidu ieviešanas procedūras un Mēs domājam par uh, likumdošanas stāšanos spēkā pirms 1. novembra. Mēs vismaz ceram, ka tas tā notiks. Priekšsēdētāja kungs, jūs arī uzdevāt jautājumu par šī mehānisma juridisko pamatu. Jā, tie ir autonomi pasākumi, tā ir uh, eh, 24. līguma, tātad. Uh, vispārējais līgums par tirzniecību, pagaidu līgumā pievērošana. Un, protams, mēs arī rūpīgi vērosim, kā, šie, kā šīs prasības, kā šīs saistības tiek izpildītas. Un abas puses, protams, vēlas parakstīt visu līgumu kopumā arī pārējās nodaļas pēc iespējas ātrāk. Es, protams, saprotu, ka šī nav tāda ikdienišķa situācija. Jūs paši runājāt par IP, EPS un ir arī daudzi leģitīmas dabas jautājumi, ņemot vērā arī PTO. Bet te mēs runājam par daudz īsāku laika posmu. Tādēļ komisijas prāta autonomous decision. Mēs esam gatavi arī šo viedokli aizstāvēt um, Pasaules tirzniecības organizācijas līmenī. Mums ir jāsāk uh, pamazām īstenot 24. pāns par uh, saskaņotu brīvās tirzniecības nolīgumu. Pietiekam īsā laika posmā. Vēl tika runāts arī par iespējamiem grozījumiem, par uh, līguma prasībām, priekšnosacījumiem, kas jāievēro katrai līguma parakstošajai pusēji. Ir saistības, kas jāievēro, ņemot vērā cilvēktiesību, darba spēka, likumdošanu, vīdes standārtus, Bet es negribētu tās saukt par priekšnosacījumiem. Tur ir um, līgumā tā tad ieviesta arī arbitrāžas procedūra. Uh, political type dispute settlement process. Un jāievēro arī viss tās normas, kad, protams, tiek ievērots arī mm, slēdzot brīvas tirzniecības nolīgums ar citām valstīm. Un mehānismi, protams, ietver uh, sevi konkrētas prasības, saistības, bet uh, tas ir arī jāizskata saskņā ar strīdu šķiršanas procedūru. Uh, Un e, rezolūcijā, e, ko pieņēma Eiropas parlaments, tas arī ir minēts. Es, tās nes, es tos nesauktu īsti par priekšnosacījumiem, e, sakot, ja Ukraina neizpildīs to un to, tas nekavējoties varētu novest pie kaut kādas rīcības bez strīdu šķiršanas. Mēs runājam par uh, laika posmu, kas ilgs maksimāli sešus mēnešus, un sešu mēnešu laikā strīdu šķiršanas mehānismi nav piemērojami. Gribēju tikai pievērst jūsu uzmanību piektajam un otrajam pantam šajā līgumā par administratīvajiem mehānismiem, kas ir jāievieš Ukrainā, lai varētu parūpēties par līguma uh, pilnvērtīgu darbošanos, piemēram, sadarbība muitas uh, jomā, un lai izvarītos no, rīs, no krāpniecības riska un tā tālāk, izcelsmes normu ievērošana. Te ir īpaši minētas četras jomas, un ceturtais pāns atļauj preferenču pārtraukšanu uz uh, konkrētu laiku, ja, tas, ja kāda no šīm prasībām netiek ņemta vērā. Līdz ar to papildus šai drošības klauzulai ir vēl citas garantijas, kas uh, varētu parūpēties par to, ka preferences netiek izmantotas ļaunprātīgi. Paldies! Well, It has been a very clear. Paldies. Jā. Padomēji bija tāda nostādne, ka šajos ārkārtas apstākļos, protams, ir iespējama papildus asimetrija, palīdzot Ukrainas industriālajai ekonomikai, lai viņi varētu uzcelt tādu stabilāku fundamentu šo sešu mēnešu laikā. Šai padomas pozīcijai piekrītam arī mēs. Un es domāju, protams, ka uh, ir priekā vēl, priekšā vēl ļoti daudz darba, pirms varētu runāt par tādu normalizāciju Ukrainā. Daniela Kaspārī, vai jūs gribējāt uzdot jautājumu? Godātais priekšsēdētāji kungs, es īsumā vēlējos reaģēt uz to ugunīgo runu, ko jūs noturējāt. Mēs te runājam par sešiem mēnešiem, un Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi sociālie un uh, darba ņēmēju standarti, bet es gribu teikt, ka pašreiz Ukrainas pilsoņiem daudz svarīgāks ir tādas vienkāršas eksistenciālas problēmas, uh, un tādēļ lūdzu nesāksim te cīnīties par principiem, palīdzēsim šiem cilvēkiem, cik ātri vien iespējams, un labi, ka te tiek runāts tikai par sešu mēnešu laika posmu, un komisijai vajadzētu pieprasīt, lai nolīgums tik parakstīts pēc iespējas ātrāk no abās pusēs. Paldies! Kaspārī, that... kungs. Nu, tā nu ir gadījies, ka es esmu tāds politiķis, kas tomēr vadās pēc principiem. Zalaiskī kungs jums vārds priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es pilnībā respektēju jūsu uz principiem pamatoto pieeju. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs Eiropas parlamentā pieturētos noteikumiem, principiem, par ko esam vienojušies. Un, protams, parasti es šāda veida komentārus vērtētu ārkārtīgi atzinīgi. Piekrītu jums, kad jūs sakāt, ka tieši šī um, ļoti savādā situācija ir aktuāla. Mēs apvienojam ekonomisko un politisko daļu nolīgumā. Treating, uh... Jā, jums taisnība, es esmu vienmēr bijis arī pret to, ka tirdzniecība tiek izmantot kā ārpolitikas instruments. Bet šobrīd situācija patiešām ir unikāla. un es uzskatu, ka jūsu piezīmes būtu pavisam citādas. Ja mēs labāk saprastu to, kas notiek uz vietas, ne tikai Ukrainā, bet arī Kremlī. Kāda tad ir situācija? Faktiski Ukraina ir kara stāvoklī ar Krieviju. Tas ir karš. Mēs runājam par militāriem spēkiem Krimā, kas uz, uz, ir uzbrukuši daļai no Eiropeiskas valsts. Tas ir tāpat, kā it kā būtu bijis, nu, nu kaut kur arī Eiropas Savienībā bruņotie spēki. Tie ir Krievijas militārie spēki, kas ir uzsākuši Krimas okupāciju. Tas ir pilnīgs bezprecedenta gadījums. break of international standards, of international role. Tas startautisko tiesību pārkāpums pret Ukrainu. Russian troops, which in Piedienu šo valsts izdara ļoti lielā mērā Krievijas spēki. Simtiem tūkstoši ir mobilizēti pie Ukrainas robežām. Viņi ir gatavi iet austrumā Ukrainā un dienvidu Ukrainā. To destabilize Ukraine. Kremļa slepenie dienesti ir izplānojuši veselu virkni darbību, kā destabilizēt Ukrainu, un Ukraina taču nav tālu no Eiropas. Un no mūsu Eiropas Savienības valstīm tā varbūt nav Eiropas Savienības dalība valsts, bet tā ir. Uh, Eiropas sirdī, pie mūsu vistuvākajām robežām. Un kāds ir Putina politikas mērķis? Krima? Nē. Tikai Ukraina? Nē. Protams, nē. Ko dara Putina kungs? Influence the whole country. Viņš cenšas ietekmēt visu valsti visu Ukrainu. Krimas okupācija tālāk ir kā svirda cīņai pret Kievu. Austrum un dienvidu Ukrainas destabilizācija ir atkal instruments pret Kievu, lai piespiestu Ukraiņus atteikties no eiropeiskajām ambīcijām. Tādas, vai tās ir vienīgās Putina ambīcijas, kāpēc viņš vēlas Ukrainu? Ir ļoti skaidrs viss, kolēģi. Tikai, lai viņiem būtu atkal svira cīņām pret Eiropas Savienību, lai mūs sašķeltu, sadalītu un dezintegrētu. Tas ir pilnīgi skaidrs. Tūkstošiem cilvēku Ukrainas sirdī Kievā pulcējās, izgāja demonstrācijās lai aizstāvētu eiropeiskās vērtības. Simts cilvēku tika nogalināti, aizstāvot Eiropas vērtības. Simtiem cilvēki ir pazuduši bez vēsts, varbūt viņi arī kaut kur noslapkavoti, nozūmēti. Vai vispār varat iedomāties, ka cilvēki ir gatavi mirt par Eiropas vērtībām, piemēram, Varšavā, Parīzē, Lisabonā, citās pilsētās šodien? Nē, Bet Ukrainā viņi bija gatavi to darīt, un viņi arī gāja bojā. Kas tad ar cilvēktiesībām? Mēs aicinām aizsargāt cilvēktiesības, jā. Bet mums jārisina šis jautājums pareizi, mums jāprasa Kremlim, Putinam, lai viņi nodrošina cilvēktiesības Krimā. Jo šobrīd tieši viņi apdraud cilvēktiesības Krimā. Un te jau nav aktuāli darba standarta Ukrainā un tā tālāk, jo Ukrainā nebūtu standartu, nē. Tas viss ir sasits ar Kremļa agresiju. Jāsaka, es vienkārši esmu tā nokaunējies par šo visu. Mēs nonākuši esam situācijā, kur ir tieši draudi Eiropas Savienībai un kā mēs rēģējam. 500 miljonu dolāru piedāvājam tarifu preferenču ietvaros Ukrainai, Ukrainas ekonomikai. Tā ir nozīmīga summa, jo preferences no Eiropas Savienības samazinās spiedienu uz mm, tekošā konta deficītu Ukrainā, un tas būs uzskatāms par finansiālu atbalstu. Jūs sakāt, ka ir vajadzīga reciprocitāte, jeb abpusējība. Ja mēs samazināsim tarifus šobrīd, tad tādā gadījumā, mm, ja mē, tiks samazināt viņu fiskāli ieņēmumu, viņiem radīsies tālākas finansiāls problēmas. Bet mums vajadzētu piedāvāt viņiem miljārdus atbalsta. Lai pārliecinātos ka šī valsts, kas skatās sejā agresijai, var pildīt savas funkcijas šobrīd. Tas ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas drošības jautājums. Bet tā vietā mēs piedāvājam tikai nelielu tarifu samazinājumu. Vai te mums nebūtu jākaunas par to? Es esmu nokaunējies par to. Mēs runājam par to, ka vajadzētu lūk pastiprināt makrofinansālo atbalstu par vienu bil, miljārdu eiro. Ko tas nozīmē pašreizajā situācijā, kad varbūt pēc pāris nedēļām mēs sastapsimies ar to, ka Krievijas bruņotie spēki iebruka Austrum Ukrainā? Kā mums nav kauna? Par ko mēs vispār runājam? With full respect. Kolēģi, es, protams, pilnā mērā respektēju jūsu zināšanas, pieredzi, uzskatus, viedokļus un tā tālāk bet gribu jums lūgt. Šeit izrādīt solidaritāti Ukrainai. Viņi cīnās par Eiropu. Un ja mēs vēlamies nodrošināt cilvēktiesības, tad mums vajag Putinam to tā arī pateikt. Thank you, Pavel Zalevski. Paldies, Zalevski kungs ekonomiskā palīdzība Ukrainai gan šeit netiek apšaubīta. Ja mums būtu jābalso par makroekonomiskās palīdzības finanses iniciatīvu, tad neviens nebūtu pret to. Problēmas ar tirniecības preferencēm tomēr gan ir problemātisks jautājums. Tas nav vienīgais veids, kas sniegt palīdzību. Tālāk. Pastāstīšu jums ko personīgi. Pēc divām nedēļām publicēšu grāmatu. Šeit palīdzēja divi. Par darba apstākļiem Eiropas Savienībā. Mans secinājums ir tāds, ka tas ir viens no Eiropas Savienības tiesību aktiem. Jo reizēm akī nav akī. Well, the debate is closed. Nu, debats līdz ar to ir noslēgušās. Grozījuma iesniegšanas termiņš - septiņi vakarā šodien. Tālākais darba kārtības jautājums - koordinātoru sanāksme. Koordinātoru sanāksme norisināsies aiz slēgtām durvīm, tāpēc visi, kam nav šeit jāatrodas, eh, tiek lūgti ātri un klusām atstāt šo telpu. And you are right in on your